Un tagad pārējām pie balsu skaidrojuma. mazliet pagaidīsim, lai lielākā daļa iziet ārā. Gribētu pateikties komisāru kungam par to, ka viņš bija kopā ar mums, ka viņš sekoja mūsu diskusijām. Fino a che... Colleghi, iniziamo con eh, le dichiarazioni di voto. Kolēģi, sāksim ar balsojumu skaidrojumiem. Esmu saņēmis ļoti garu sarakstu. Tos cilvēku sarakstu, kas vēlas runāt. Bet mēs varam runāt tikai līdz 14.45 lai parlamenta dienesti var sagatavot telpu pēcpusdienas sesijai kas sāksies trijos. Tāpēc skaidrojumi varēs turpināties arī rīt pēc balsojuma. Un varat, protams, arī iesniegt savus skaidrojumus rakstiski. Nu tad sāksim. Pirmais parlamenta kalendāru 2016. gadam. Daniels Hanans vēlas runāt. Paldies! Mēs visi zinām, kādi ir argumenti pret šo ikmēnešu pārceļošanu starp Briseli un Strasbūru. Domāju, ka mēs šādā veidā demokrat, eh, demonstrējam birokrātijas nespēju mainīties, ko Miltons Friedmans nosauca par valsts tirāniju. Visas šīs kastes, kas tiek pārvestas šeit, nāk no iepriekšējā gadsimta, kad papīri bija svarīgākais Šeit ir izveidojusies visala industrija, cilvēki, kas pārtiek no šī procesa, un faktiski Eiropas institūcija eksistē lielā mērā tāpēc, lai apmierinātu ieinteresēto ierēģņu intereses, un tāpēc mēs neko nevaram reformēt. Tā ir patiešām valsts tirānijas izpausme. Protams, Lielbritānijā cilvēks saprot, ka daudz kas būtu jāmaina, bet šī sistēma droši vien nekad nemainīsies, un tās ieguvēja ir tie, kas šeit ir ieguvuši darba vietas. Paldies Hanan kungam! Tagad runāsim par finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušanu, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanai. Žiri Pospišīls. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ar prieku es atbalstīju šo priekšlikumu mainīt direktīvu, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. Tas ir nopietnas jautājums pat Čehu republikā. Anonīmas akcijas, par kurām mēs nezinām, kas kam pieder Čehijā, ir parasta lieta. Mums Čehijā ir izstrādāti likumi pret to, un man ir prieks, ka Eiropas Savienība virzās tai pašā virzienā, lai padarītu to grūtāku, lai naudas atmazgāšana un noziedzīga līdzekļa atmazgāšana būtu grūtāka. Tas ir pareizs solis pareizā virzienā cīņā pret organizēto nosacītību. Paldies! Nēna Gila. Paldies! Es arī balsoju par. Ņemot vērā, ka tas sniedz iespējamu instrumentu cīņā pret izvairīšanos no nodokļiem, un arī lielā mērā ierobežot naudas nokļūšanu teroristu rukā. Ir svarīgi izveidot šādus valsts reģistrus tādā veidā, mēs padarām naudas plūsmas daudz skaidrākas un caurspīdīgākas. Taču lielā mērā mēs esam atkarīgi arī no ziņotājiem, kas strādā, trauksmes cēlājiem, kas strādā attiecīgajā nozarē un tāpēc mums ir jāpadara viņu dzīve labāku, ko dalību valstis bieži vien nevēlas darīt, un tāpēc mums vajadzētu izstrādāt aizsardzības sistēmu šiem trauksmes cēlājiem. Paldies! Hanan kungs, atkal, lūdzu. Es esmu ievērojis, ka katru reizi, kad cilvēki vēlas palielināt Eiropas Savienības institūciju spēku un varu, tad viņi vienmēr var argumentēt to ar drošību. Tā kā FIB Amerikā, kas sāka savu darbību tieši kā organizācija cīņā pret teroristiem, un pēc tam tā pārvērtās par visas Amerikas Savienoto Valstu federālo dienestu. Es nejūtos drošāk nododot vāru šādiem pašiem idiotiem, kas mums izstrādāja visdažādākās sistēmas, kas tikai žņauc biznesu. Labāk, lai sastrādājās brīvprātīgi drošības dienesti starp dalību valstīm, nevis Eiropas Savienības ietvaros vajadzība vienmēr tiek izmantota kā arguments, lai atņemtu mums brīvību. Paldies, Flanagana kungs! Paldies par šo iespēju. Īrijas pieredze terorisma apkarošanā un finansu jomā, manuprāt, ir ļoti svarīga. Un katram īram tas ir saprotams. Es negribu izskatīt stāstīja par to, kā terorisms valdīja īrijā, un vēl daži cilvēki no tā pārtiek. Taču terorisms ir daudz plašāks jēdziens un endemiskāks jēdziens. Es runāju par finansu terorismu. Šo terorismu izvērš spēcīgas finansu organizācijas. Arī mūsu valdība īrijā faktiski ir uh, gūsteknis starptautiskajām valūtas fondam un citiem. Finansu centri ir tik ļoti spēcīgi, un nesen New York Times par to rakstīja kā par, rietu, kā par rietumu nelaimi. Tos pašus var saukt par finansu teroristiem. Paldies! Šogarku. Es atbalstu šo direktīvu, jo kriminālie un teroristu tīkli maina savus metodus, mums tam jāpiemērojās. Ir pēdējais laiks vērsties pie šī jautājuma un ņemt vērā darba grupas jau 12. gadsimtā izstrādātās rekomendācijas un izstrādāt mūsu satvaru finansu sistēmas ļaunprātīga izmantošana terorisma aktivitātēm tiešām apdraud mūsu stabilitāti un visas finansu sistēmas stabilitāti, tāpēc ir vajadzīga Eiropas izmēra atbildi uz šiem riskiem. Pēters Jā. Jārs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji kungs. Bieži vien uh, patiesības straumei uh, tiek pieaugt klāt arī mēli, diemžēl arī tā tas ir šajā gadījumā, un izveidojot brīvu tirgu, mēs vēlējāmies, lai cilvēki varētu vienkāršāk pārvietoties, lai varētu vienkāršāk pārvietoties arī finansējums, bet diemžēl arī ļaunie spēki atrod iespēju pārvietoties, izmantot šo kustības brīvības savā labā, un finanšu terorisms, protams, nav pieļaujams tieši tādēļ Mēs eh, esam izstrādājuši jaunus priekšlikumus, eh, komisija ir izstrādājusi jaunus priekšlikumus. Es domāju, tas ir ļoti vērtīgi. Lūkšu jums sekojošo, arī šo ceturto direktīvu pret līdzekļu legalizāciju mums vajadzēs ļoti rūpīgi eh, papildināt. Citreiz noziedzniekiem ļaundariem ir pārāk dzīvīga fantāzija, tādēļ mums ir jāsako visai šai attīstībai. Paldies! Un tagad Pētīr kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, atbalstīju uh, priekšlikumu par izskatīšanu otrajā lasījumā. Mums ir jādara daudz vairāk, lai izvairītos no nelegālo līdzekļu legalizācijas, jācīnās arī pret uh, teroristu finansēšanu. Ņemot vērā arī Eiropā notiekošos bruņotos konflikts, es atbalstu to, ka ir nepieciešama jauna pasākumi, lai finanšu norises būtu daudz caurskatāmākas. Uh, lai finanšu sistēma būtu robustāka un stabilāka Eiropas Savienībā. Tāpat atbalstu arī caurskatāmību informācijas apmaiņas nolūkos, lai varētu uh, labāk identificēt patiesos labuma guvējus. Reģistri uh, regulāri, regulāri ir jāaktualizē, lai tur būtu informācija par reālajiem uh, kontu īpašniekiem un informācija ir jāpiedāvā arī attiecīgiem iestādēm, ievērojot datu aizsardzību. Paldies! Un tagad Golniša kungs vien vienu minūtu. Cīnīties pret naudas atmazgāšanas nozīmē cīņu pret terorismu, noziedzību, tam esam, par to esam par to, bet jūs domājat, ka organizētā organizīcība iet eh, pa vienkāršiem tādiem bankas eh, ceļiem. Manā valstī, Francijā, mēs esam uh, pārveidojuši katru bankas darbinieku banķieri par eh, spiegu, kas spiego par saviem klieniem, klientiem. Piemēram, ja ir atmaksāts desmit eh, tūkstošu aizdevums, eh, kas, piemēram, uh, ko es aizmaksāju kādam cilvēkam, kas man aizdeva, man vajadzēja eh, taisnoties banķieru priekšā, kurš man zvanīja, un es, man vajag jāstāst un jātaisnojas, ko es daru ar savu naudu. Un es teicu, ka uh, manā vecumā jauna mīļākā maksā daudz dārgāk nekā tādas summas, kaut gan esmu uzticams vīrs vai sievai. Bet, uh, Šī spirāli iet uz priekšu un uh, šis finanšu agregāts uh, šī finanšu brigāta pārskata cilvēku darbību, bet šāda veida likumdošanai tad pervers negatīvi ietek. Mums ir bankas Briselē un uh, Eiropas parlamentā un pat ar Eiropas pasi nepietiek, lai noteiktu dzīves vietu. Paldies! Uh, nākošais uh, uh Maletičs kundze. Paldies! Paldies, priekšsādātāji kungs! Ja mēs runājam par uh, vēršanos pret terorismu un uh, līdzekļu atmazgāšanu, tas ir ārkārtīgi būtisks uzdevums visām ES dalību valstīm, jo citādāk Eiropas uh, Savienības finanšu sistēmas uh, ir iespējams uh, nelabvēlīgi ietekmēt. Tieši tādēļ jādara viss mūsu spēkos esošais, lai vērstos pret šādām aktivitātēm. Es balsoju par grozījumiem eh, šajā direktīvā. ir likts priekšā arī veikt datu apmaiņu, lai informācija būtu pietiekami caurskatām, un tāpat tiek runāts par risku izvērtēšanu ik pēc pusgada. Tāpat ir uzsvērtas pārobežu aktivitātes. Domāju, ka mēs eh, varēsim tādā veidā panākt vairāk. Paldies! Tagad esam noslēguši balsojumu skaidrums par šo konkrēto ziņojumu. Tagad būs balsojuma skaidrojumi par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju. Ieteikums otrajam lasījumam. Pauspišilkungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo ziņojumu tāpat kā iepriekšējo. Līdz ar to līdzekļu pārvedumus pavadošā informācija būs pilnīgāka. No vienas puses informācijas apkopošana eh, varētu cilvēkiem ļaut domāt, ka tiks apkopot viņu personiskie dati, bet ir jāsaprot, ka starptautisko terorismu finansē dažādi pārskaitījumi, kas norisinās no trešajām valstīm un tiek pārskaitīti uz ES banku kontiem. Mums pret šādu nelegālu līdzekļu pārskaitīšanu ir jāvēršas. Informācija ir jāizmanto izmeklējot uh, iespējamus noziegumus un uh, pētot arī uh, aizdomās turošos. Paldies, un tagad Gils kundze, vienu minūtu paldies, priekšsēdētāji kungs. Es balsoju par šo regulu līdzekļu pārvedumiem, pie, par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju. Mums ir aktīvāk jācīnās pret krāpšanos un nodokļu nemaksāšanu. Ir jābūt reģistriem, lai varētu labāk pārvaldīt šo finansējumu plūdumu visā Eiropas Savienībā, aizsargājot arī trauksmes cēlājus. Mēs esam Mums ir jābūt pietiekami aktīviem cīnoties pret nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanu, un arī uh, tiesību sargājušām iestādēm dalību valstīs ir jābūt aktīvākām, ir jābūt standartizētām procedūrām finanšu institūcijās un uh, citos finansēšanas institūtos, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. Ir vienkārši absolūti nepieņemami, ka miljardiem eiro turpina izkrist cauri šim uh, finanšu pāraudzības tīklām katru gadu. Paldies! Un tagad Maletičas kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs! ņemot vērā uh, vēršanos pret uh, līdzekļu atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, mēs vēlējāmies uh, ar uh, regulas grozīšanu uh, uzlabot šī finansējuma kontroli, pieprasot rūpīgāku un pilnveidu, pilnvērtīgāku informāciju, kas ir jāpievieno līdzekļu pārvedumiem, un, protams, arī sankcijām ir jābūt stingrākām. Regulējums ir ļoti jūtīgs, te tiek runāts par datu apmaiņu, kas ir nepieciešama, lai varētu labāk šādus pārskaitījumus uh, atpazīt un attiecīgi kategorizēt. Protams, jāņem vērā arī tehnoloģijas straujā attīstība. Tagad uh, mūsu rīcībā ir jauns iespējas, arī noziedznieku rīcībā tāds, diemžēl, ir, un visi baltie plankumi ir jāaizpilda. Es atbalstīju šo jauno ieteikumu otrajam lasījumam, lai uzlabotu finanšu sistēmu stabilitāti. Paldies Maletičas kundzei. Un tagad Mēs uh, uzklausīsim balsojumu paskaidrojums par ieteikumu otrajam lasījumam maksāt nespējas procedūras uh, direktīvai. Gribēju mūsu vidū sveikt klausītājus, kas sēž tribīnēs, un gribēju jums pateikt, ka šīs nav debatas, šie ir tikai balsojuma skaidrojumi. Deputāti skaidro, kādēļ viņi ir balsojuši par vai pret. Pauspišiela kungs tagad uz vienu minūti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šiem grozījumiem maksāt nespējas procedūras regulā. Un vakardien piedalījos arī debatēs, bet aizmirsu pateikt sekojošo, tieši tādēļ vēlējos runāt tagad. Manuprāt, Pateicoties uh, grozījumiem, Eiropas Savienībā varēs uh, izveidot maksātnespējas reģistrus. Kā tieslietu ministrs savulaik Čehijas republikā es arī piedalījos maksāt nespējas likuma izstrādē. Un uh, jāsaka, ka arī eh, sabiedrība ir pietiekami labi jāinformē, un šādu informāciju mēs nevaram atstāt tikai viens valsts robežās. Ir jābūt uh, arī pietiekami izsminošai informācijai par kreditoriem citās ES dalību valstīs. Domāju, šie ir revolucionāri grozījumi, un tādā veidā maksāt nespējas procedūras būs vienkāršāks visā Eiropas Eiropas Savienībā. Paldies tagad! Gīlas kundze, paldies, es balsoju par uh, Zvifkas ziņojumu, jo man liekas, mēs es, tādā veidā varēsim tautu sasniegt. Ir jāaktualizē spēkā esošā likumdošana, kas jau ir bijusi spēkā desmit gadus. Uh, Regulā ir runāts par 50 tūkstošiem uzņēmumu, kas darbojas pārobežu maksāt nespējas procedūrās. Šiem uzņēmumiem ir svarīgi labāki aktualizēti jurisdikcija noteikumi, eh, runājot arī par spriedumu atzīšanu trešajās valstīs. Un es uzskatu, ka aptvēruma paplašināšana attiecībā uz hibrīdu procedūrām un uzņēmumiem ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Tāpat Tāpat es augstu vērtēju to, ka ir uh, piedāvāti papildus kritēriji tās augtajām trīs mēnešu uh, atvēsināšanas periodam. Paldies, un tagad Flanagana kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji pirms diviem gadiem īrija uh, piedzīvoja vienu no drakoniskākajiem maksāt nespējas uh, Eh, likumiem visā pasaulē. Es toreiz biju īri parlamentā, nu jāsaka, tas atgādināja Čārlza Dikens laiks, nevis mūsdienas, un mums jāsaka, ka ir arī ārkārtīgi liels problēmas ar hipotekāro kredītu atmaksāšanu, bet uh, tomēr valdība apsolīja mums labāku un efektīvāku likumdošanu, bet īstenībā jaunā likumdošana īsti nav nākus par labu pilsoņiem, un valdība ieklausījās tikai banku sektoru teiktajā. Īstenībā uh, cilvēki cieta, un valdība tā vietā lai viņiem palīdzētu, atļāva bankām izteikt veto, vai cilvēkiem ir iespējams pasludināt maksāt nespēju vai nē. Tas bija pilnīgs fiasko, un valdībai ir jādara kaut kas. Tagad no veto ir iespējams atteikties, bet īstenībā ir nodarīts milzīgs kaitējums divu gadu laikā. Uh, Un tas ir vienkārši ironiski, ka Eiropas Savienība, kas noveda pie finanšu krīzes īrijā, tagad mēģinās kaut ko darīt, lai šo krīzi izskaust. Un nu, cerams, ka jūs to izdarīsiet, bet uh, iepriekš, uh, iepriekš veiktais nav diezgan iepriecinoši. Paldies. Tagad uh, Pētir Kundze uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu atbalstījis šo ziņojumu un ceru, ka visas maksātnespējas procedūras notiks ātrāk, un tas būs mazāk kaitējoši uzņēmumiem, kuriem jāaiziet maksātnespējas procedūras, jo maksātnespēja ir eh, jebkuram uzņēmumam murgs. Tā ir procedūra, kas ilgs gadiem ilgi un parasti tā sākas tad, kad situācija ir bezcerīga Horvātijā, ir eh, attiecīgi likumi par maksātnespēju, bet ir eh, daudz ļoti dīvainas eh, lietas, kas ar to ir saistītas, dažādi darījumi. Un eh, nosakot īpaši to, kas kuram cik ir parādā šajā konkrētā gadījumā, domāju, ka ziņojums ir ļoti svarīgs. Es pozitīvi vērtēju tā apstiprināšanu un ceru, ka tas palīdzēs palīd, mainīt situāciju Horvātijā. Paldies! Un Maletičs kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētāji! Maksātnespējas un pirms maksātnespējas procedūras ļoti atšķiras dažādās dalību valstīs, un tāpēc tās skar iekšējā tirgus funkcionēšanu un nosaka dalība valstu spēju izturēt finanšu krīzes situāciju. Šīm procedūrām jābūt ātrām. Mērķis ir uh, atsijāt sliktos uzņēmumus, kas eh, savukārt atbalsta labos uzņēmumus, kur darbojas eh, labi un veiksmīgi. Nav vienāds eh, risinājums Eiropas Savienībā, bet ieteikumi ir ļoti skaidri. Eiropas semestri ietvaros likumdošanai jābūt labi definētai, procedūrai jābūt caurskatāmai un ātrai. Horvātijas tiesiskais regulējums šajā jomā ir ticis novērtēts kā diezgan vājš, un valdībai tas ir jāuzlabo pēc iespējas ātrāk. Uh, šī regula ir ārkārtīgi svarīga iekšējā tirgus uh, funkcionēšanai, un tāpēc man ir liels prieks to atbalstīt, un uh, atbalstu arī tvērumu paplašināšanu. Paldies! Tagad pārējām pie Vinklera ziņojuma pār pašsertifikāciju importētājiem. Attiecībā uz uh, konfliktu skārtu teritoriju un augstu risku teritoriju izcelsmes izraktiņiem un metāliem. Uh, Arēns kundze nākošā runātāja, bet viņa nav zālē, tad dod vārdu Gilas kundzei. Vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētājs ļoti pozitīvi vērtēja to, ka mēs atlikām galīgo balsējumu par uh, konfliktu izrakteņiem un ka jautājums aiziet uz trialogu, bet jāsaka, mani ļoti sarūktina Tautas partijas un ECR pieņemtā pozīcija, bloķējot obligāto atbilstoša padziļinātas izpētes pienākumu attiecībā uz šiem um, izraktaņiem. Viņi labi zina tāpat kā mēs, ka mēs varēsim nodrošināt, ka uh, uh, minerāli un izraktaņi metāli, kas ir mūsu, pieņemsim, mobīlies telefonos, ka tas nenāk no raktuvēm, kurās bērni un sievietes strādā kā vergi. Ja visu no A līdz Z iekļauj obligātos noteikumos, ko mēs uh, prasam pārbaudīt. Tātad tam visam ir jābūt obligāti, jo pretējā gadījumā šie konfliktu izcelsmes izraktiņi un metāli varētu joprojām ienākt pie mūsu ražotājiem un īpaši pie kausētājiem, kas atrodas pārsvarā Ķīnā. Un eh, jāsaka, šī pozīcija ir ļoti grūti saprotama. Ja mēs eh, saprotam, ka šāda prasība, due diligence prasība nav pārāk augsta cena, kas tiek uzņēmumiem prasīta. Uh, šajā piegādes ķēdē. Tā nav paredzēta kā birokrātiska sistēma, un mūsu sociāldemokrāta grupa ir ierosinājusi, ka mikro uzņēmumi tiek izslēgti no šī regulējuma. Paldies! Paldies! Un Begina kundze, bet neredz viņu zālē, un tad pārējām tālāk pie Beserra Basterikķer kundze. Uz vienu minūtu lūdzu. Paldies! Eiropai ir eh, kolosāla iespēja un arī morāls pienākums likt punktu šiem izraktaņiem, kas tiek iegūti apstākļos, kas pārkāp eh, cilvēku tiesības. Uzņēmums jāpadara atbildīgas, tie, kas eh, ievēro noteikumus, tiem ir jāļauj izmantot šīs tīrās un izsakojamās piegādes ķēdes un jāstrādā kopā, lai šie uzņēmumi varētu būt mm, pēc iespējas caurskatāmāk. Uh, Mums tāpat arī Eiropas eh, pilsoņi gaida no mūsu puses, lai mēs dot kādu ieguldījumu šajā izrakteņu ieguvē un eh, izplatīšanas un tālākas apstrādes ķēdē. Arī Sakarau balvas ieguvējs ir aicinājis eh, uz šo darbību. Ja mēs to nedarīsim, tad Eiropa būs uh, līdzdarbīga šajā barbariskajā biznesā. Paldies! Nākošais runātājs šķiet nav zālē un tālāk uh, vārds uh, Kirton Dārling kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Pagājušo gadu mēs ar ovācijām sveicām Saharo balvas ieguvēji par viņa darbu um, strādāt ar sievietēm un bērniem, jo viņi ir uh, reālie upuri šajā tirzniecībā. Visaptvaroši obligāti noteikumi būtu uh, obligāti, arī uz to viņš uzstāja, un šodien mēs uh, neprādījām to savā balsojumā. Due diligence prasība šķiet nepietiekama, uzmanības vēršana tikai uz ieguvu un kausētājiem šķiet, ka tas uh, apdraudēs arī mūsu pašu industrijas darbību. Mēs balsojām par efektīviem obligātiem noteikumiem, kas attiektos uz visiem uh, uzņēmumiem un etapiem visā šajā piegādes uh, ķēdē. Es balsoju pārziņojumu šodien, lai demonstrētu, ka esam gatavi un vēlamies uh, turpināt uh, pozitīvu darbu, lai uzlabotu cilvēku tiesības konfliktu zonās visur pasaulē. Paldies! Paldies! Daltonkungs, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji. Mēs visi gribam uh, mazināt iespējas uh, bruņotām grupām uh, izmantot izrakteņu ieņēmumus, un, diemžēl, es nevaru atbalstīt šo pieņēmumu, jo pēdējā brīža grozījumos uh, tika paredzēta obligāta, ne brīvprātīga sistēma. Es atbalstu brīvprātīgu sistēmu ar obligātu due diligence izpēti. Obligāta pieeja fundamentāli draus ekonomiku uh, konfliktu zonās pasaulē, piemēram, Dienvidāfrikas Republika, kur uh, Eh, ieguvas eh, nozara ir praktiski vienīgā, un tad Franka likums ASV parādīja, mm, kāds ir rezultāts obligātai pieeja, ka praktiski nav iespējams iz, mm, eh, īstenot šādu regulāciju. Un gala rezultāts ir tas, ka ļoti nabadzīgi reģioni vispār nespēja pārdot savus uh, izrakteņus vai arī. Un tādā veidā tiek grauta vispār šīs regulācijas doma. Šis regulējums ir slikts, tas neatrisinās jautājumu būtību, un tas vienkārši tikai sodīs vēl tos, kas pasaulē ir paši nabadzīgākie. Paldies! Paldies! Uh, Martina Andersona kundze. Paldies, es balsoju par šo ziņojumu, par uh, due diligence uh, izpēti. Uh, par 154 un 155 grozījumu, jo tie paredz uh, obligātu sistēmu, atbilst, atbildīgs ieguvas process uh, no konfliktu zonām ir ārkārtīgi svarīgs, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem tirgiem šādiem izrakteņiem. Šo izrakteņu uh, eksports, ko veids bruņotas grupas, un tādā veidā finansējot uh, vardarbību, tam visam ir smaga ietekme un sekas cilvēktiesību ievērošanā un at attīstībā valstīs, kur notiek šī ieguve. Valstis bieži vien nedara pašas neko, lai izvairītos no šāda importa veikšanas, un komitejas priekšlikumi, jāsaka, nebija pietiekami ambiciozi, tāpēc es atbalstīju tādus progresīvus uh, pasākumus, eh, due diligence pasākumu veikšanai pakāpeniskā veidā, attiecinot to uz visu eh, ieguvas ķēdi, un tas attiektos uz visiem konfliktu teritoriju izcelsmes eh, izraktaņiem. Paldies, priekšsādātājs, un pāriem tagad pie uh, balsojuma skaidrojumiem par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Pirmais runātājs Šoidrovs kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu izskaidrot, kāpēc galējiem balsojām faktiski atturējos. Es domāju, ka labākie apstākļu jaunām mātēm, lai varētu savienot darbu un ģimenes dzīvi, kas atbilst Eiropas Savienības interesēm un dalībvalstu interesēm, neietver to, ka obligāti tiek paredzēts desmit dienu tēva atvaļinājums. To Eiropas institūcijām un dalībvalstīm vajadzētu apspriest un par to vienoties. Vecā direktīva ir bijusi jau septiņus gadus, un to grozīt un tās grozīšana novedīs mūs bezizējā. Paldies! Pīperkungs vien minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Balsojot par grūtniecības un dzimniecības atvaļinājumu, es balsoju pret. Es, protams, gribu, lai jaunas māmiņas varētu ļoti labi atkal atsākt darbu, bet dalību valstīs ir pietiekami daudz likumu šajā uh, jomā. Uh, Polijā, piemēram, eh, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu eh, regulēja citādāk eh, kā Lielbritānijā, Maltā un citās valstīs. Tas ir saistīts arī ar kultūras tradīcijām un dalību valstu sociālo atbildību. Eiropas Savienībai nevajag to visu mēģināt nonivilēt un vienādot. Mums nevajadzētu tagad iejaukties dalību valstu sociālajās kompetencēs, tādēļ balsoju pret. Liels paldies! Honorevole Klün, Prego, un minūte. Paldies, Kļūnas kundze. Paldies. Es arī gribētu runāt par tēva atvaļinājumu. Arī tēviem ir jābūt mājās. Kopīgā atbildība par bērnu ir, protams, svarīga, taču atbildība līdz šim krīt uz sievietēm. Sievietes cieš savus karjeras ziņā, jo viņām ir jāsaudē laiks grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Tēva atvaļinājumu, protams, varētu šo jautājumu risināt, bet to dalību valstu valdībām būs jāpanāk. Mazo uzņēmumu vadītāji, protams, sapratīs, ka viņi zaudēs arī vīriešus uz laiku pēc bērna piedzimšanu, un viņi varētu mainīt savu attieksmi pret ģimeni. Es saprotu, ka tas radīs zināmas problēmas mazajam biznesam, bet ir dažādas izmaksas, jāmaksā par elektrību un par daudz ko citu biznesiem. Arī cilvēkus stāvs ir jāatjauno un jaunu bērnu dzimšana, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, jo ilgtermiņā tas mums radīs lielākas problēmas. Mums ir jādomā nevis par mazajiem uzņēmumiem kā tādiem, bet par sabiedrību kopumā. Paldies! Linārs kundze. Laikam nav šeit. Gilas kundze. Vienu minūtu. Es balsoju pār šo rezolūciju, jo nav pieņemams, ka jaunā direktīva joprojām tiek bloķēta padomē. Un tagad tiek runāts par to, ka to varētu vispār atcelt, jeb atsaukt, lai padarītu Eiropas likumus vienkāršākus. Mums ir nepieciešama vienkāršota likumdošana, bet taču es nesaprotu, kāpēc sieviešu piedalīšanās darba tirgu un cīņa pret nabadzību ir nesvarīgi jautājumi. Eiropai vajadzētu izmantot visas savas iespējas progresam. Tik svarīgs jautājums, kas ietekmē visu sabiedrību un mēs joprojām paļaujamies uz 92. gada direktīvu, kas nav piemērots šodienas vajadzībām. Lielbritānijā vairāk nekā puse no mātēm ir atkarīgs no vecvecākiem, taču ne jau visiem ir citu palīdzība. Tāpēc es aicinātu komisiju panākt, lai pat padomē tiktu pārvarētu strupceļš, kurā padome ir iegājusi. Paldies, Gilas kundzei, Flanagan kungs. Es balsoju pār šo rezolūciju, jo domāju, ka tas ir tas, par ko ir jānodomā Eiropai Eiropas kopienu, Eiropas Savienību, kur īrija iestājās, mums deva vairāk tiesību, bet tagad Eiropa sākiet pretējā virzienā. Sevišķi runājot par tēva atvaļinājumu, kad mums bija bērns pirms astoņiem mēnešiem, es nolēmu, ka jāpaliek mājās un jāpalīdz. Un tad mūsu nacionālajie mēdī teica, ka es esmu slikts politiķis, ka es esmu slinks, Pirmais, ko mēs varētu darīt, ja kādam nav šī atvaļinājuma, tad tos nevajag uzskatīt kā slinkus vai garlaicīgus vai neinteresētus cilvēkus. Ja kāds tiešām rūpējas par jauno bērnu un vēlas pavadīt kādu laiku mājās kopā ar to, to nevajag uzskatīt par slaistu un kā rezultātā bieži vien, ļoti bieži dara. Paldies! Pētīrs kundze. Atvainojos, bet direktīva 92. gadā jau tiek bloķēta padomē un nav izdevies panākt risinājumu. Vairumā dalību valstu jau daudz kas ir mainījies, daudz kas ir labāks nekā direktīvā minēts. Es apkat, atturējos, jo domāju, ka ir nepieciešami jauni risinājumi un priekšlikumi. Dalību valstīm ir jānodrošina tas, ka mātes un tēvi var pavadīt kādu laiku pēc dzemdībām ar savu bērnu. Šeit ir nepieciešama likumdošana, kas nodrošina to, ka kompānijas tiem, kas vēlas izmantot šādu iespēju, to viņiem atļauj. Paldies! Bet jums kundzei, paldies! Kosta! Paldies! Gribētu atgādināt, ka šī rezolūcija atgriežas faktiski pie fakta, ka 92. gadā mēs jau nolēmām nodibināt šādu grūtniecības un zemniecības atvaļinājumu. Un mēs negribam šo jautājumu pilnībā atstāt dalību valstī, mēs gribam uzlabot bērnu un vecāku stāvokli attiecībā uz šādu atvaļinājumu. 14 nedēļas, kas ir paredzētas direktīvā kopš 92. gada, ir iesaldēta. Mums taču ir jāaizsargā sieviešu un bērnu tiesības, taču liela bezdarba laikā un nabadzības laikā mums jāsaprot, ka šīs iespējas ir svarīgas un tās, protams, nodrošinās lielāku darba ražīgumu vēlāk kā arī iespējas uz darbu sievietēm. Mums tiešām nopietni ir jāuzsver, ka komisija ir jāvirza šī iniciatīva, un mēs ceram uz Luksemburgas prezidentūru, kas varētu spērt kādus jaunus soļus šajā virsienā. Mēs joprojām esam izstrādājuši nopietnu direktīvu, Un tagad pārējām uz nākošo jautājumu - ANO konvenciju par personu un invaliditātes tiesībām. Pirmā runātā, pirmais runātājs Adams Koša. Paldies, priekšsēd. Paldies, priekšsēd. Tagad ar plašu vairākumu pieņemtais, pieņemta rezolūcija ir konkrēta izpausme tam, eh, ko Eiropas parlaments ir grasies darīt šajā lietā. Un rezolūcija min vārdā tās trīs e, Eiropas valsts - Somija, Īrija un Nīderlande. E, un aicina tās iespējami drīzāk ratificēt šo ANO konvenciju. Otrkārt, tiek aicināts Eiropas komisija, iespējami drīzāk iesaistīt Eiropas parlamentu, ANO eh, komisijas dialogā. Treškārt, mēs mudinām padomu eh, eh, komisiju, iespējami drīzāk Eiropas līmenī spērt attiecīgos solis. Un ceturtais, lai EU framework, eh, atsevišķa budžeta līnija eh, tikt izdalīta, lai tā varētu efektīvāk darboties. Es gribētu uzsvērt, ka tā kā ANO ir Eiropas Savienība eh, aplūkojusi un analizējusi, tad Eiropas komitejas EMPL, tātad attiecīgās komisijas, komitejas ir turpinās šo darbu un Es gribētu arī sacīt, ka ir simboliska nozīme tam, ka politiskās grupas spējas sadarboties un vienoties par šādu uh, uh, ļoti nozīmīgu rezolūciju. Paldies deputātam Košam. Tagad vārds deputātam Koš, Poš, Pospīšļam, kurš gan nav ieradies. Tad Šoidrova nākamā. Paldies. uh, pat labā nav tulkojuma. Pro lidi se zdravotním postižením by měla jít Evropská unie příkladem. Šajā jautājumā Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties flagmaņu lomu, tādēļ es balsoju par šo rezolūciju. Es arī ļoti cienu savus kolēģus un viņu iesaist, un Mans iepriekšējais runātais Košas kungs ir viens no ļoti aktīviem e, dalībniekiem šajā darbā. Eiropas Sanība nepietiekoši piedalās šajos jautājumos un to risināšanā. Par to liecina arī tas, ka arī Eiropas institūcijas e, nenodarbina pietiekoši daudz cilvēkus e, ar invaliditāti, e, Šāda kritika nevienmēr ir patīkama, e, to es apzinos, bet mēs to nevaram ignorēt, mums jādara vairāk. Paldies. Paldies tagad, Gilas kundze. Vienu minūti. Paldies priekšsēdēs atbalstīšu rezolūciju, jo ir skaidrs, ka jādara daudz vairāk, lai gādātu, ka cilvēki ar invaliditāti saņemtu tās pašas iespējas kā katrs cits cilvēks. Apvienotā karalistē pat labanīgi 1,3 miljonu invalīdu kas vēlas strādāt, bet tikai pus no viņiem reāli strādā. Mazāk nekā ceturtā daļa invalīdi ir pietiekoši kvalificēti, viņa aprūpētājiem nav labāk situācija, 83% vecāki, invalīdi vecāki saka, ka eh, piemērotas aprūpes atrašana ir ļoti sarežģīta, un tas, tā ir nopietnas uh, problēma karjeras veicināšanā. Apvienotā kalsiem 70 tūkstoši invalīdu bēl, uh, un visā pasaulē 15 miljoni viņu ģimenes ierobežo. Mm, Nepietiekoši atbalsts, uh, arī finansiāls šīm ģimenēm. Uh, un invalīdu bērnu aprūpē, tādēļ Eiropas Savienībai ir jāpieliek lielāku pūli ANO konvencijas eh, īstenošanā par eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies! Paldies, un nākamā Sehnalovas kundze, viena minūte. Paldies! Priekšsēd. Cilvēki. Eh, Eiropas saimnībā dzīvo 80 tūkstoši, 80 miljonu invalīdu un sakrunātāju, un viņiem uh, ir, nav tādas tiesības kā citiem, tas jāmaina, viņiem nav tāda pat piekļuva veselības aprūpē, darba tirgumu, um, mājokļiem, izglītībai Eiropas komisijā un Eiropas padomē vajadzētu šos šķēršļus uh, nojaukt, turoties pie ANO uh, pamatprincipiem. Es gribētu aicināt komisāru um, īstenot āno rekomendācijas un invaliditātes um, konvenciju piemērot, jo tur ir tikai minimālie standarti noteikti. Eiropas Savienībai būtu jāpiemēro vēl augstāk standarti. Tad es atbalstu Eiropas parlamentu rezolūciju. Paldies! Nākamais Flanagans. Es atbalstu šo pasākumu, jo es domāju, ka invalīdu uh, atzīšana un atbalsts viņiem no tā iegūst ne tikai paši invalīdi, bet mēs visi. Proti, raugoties uz šiem cilvēkiem, viņiem ir kaut kāda veida invaliditāte, vai arī, vai viņiem ir viena uh, kāja garāk par otru, vai arī citam ir redzi uh, kādas problēmas. Uh, ļoti, mums visi esam kaut kādā veidā invalīdi, bet mēs visi varam kaut ko piedāvāt, un to Eiropas Savienībā vajadzētu atzīt. Esmu no valsts, kur pirms 15 gadiem cilvēki tika iestādījumos ievietoti, lai slēptu viņus no ģimenes, um, uzskatu viņus par ļaunumu sakni. Ir brīnišķīgi tādā uh, neveiksmīgā pasaulē, ka vismaz šī lieta mm, uzlabojas būtiski un tas dod cerību, tātad esmu simtprocentīgi par to, ne tikai e, invalīdu interesēs, bet tādēļ, ka es ticu, ka no tā iegūs pilnīgi visi. Paldies, Flanagan kungs, Klūnes kundze, lūdzu, paldies priekšsēd. Es ar prieku atbalstīju šo rezolūciju šodien, jo ir ļoti svarīgi, lai aktīva invalīdu iekļaušana sabiedrībā tik veicināta saskaņā ar ANO pieeja eh, un ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Eiropas komisijas invaliditātes stratēģija arī ir balstīta uz šo ANO konvenciju. Mums jāprioritizē tādas jomas kā invalīdu piekļuve eh, pakalpojumiem un iestādījumiem, jāveicina arī uh, dažādu ierīču un aprīkojuma um, pārdošana, kas invalīdiem ir nepieciešama, ir arī jāuzlabo uh, darba tirgu uh, invalīdu uh, dalība, jāveicina iekļaujoša izglītība un mūžilgā izglītība invalīdiem. Uh, komisārs ir uh, vairākas uh, izglītības iniciatīvas uzsākcis uh, invalīdiem un arī pētījumu par invaliditātu un mūžilgo izglītību mums par to jāpriecājas un tas jāsve, jāsveic, uh, tas ir ļoti svarīgi mūsu, mūsu parlamentu viedokļu. Paldies, Petras kundze, nākamā. Paldies, priekšsēd. Katram cilvēkam jāļauj īstenot savus cilvēku politiskās un sociālās tiesības. Katra cilvēka cieņa ir jāaizsargā. E, mūs nedrīkstētu diskriminēt uz dažādības pamata. Tam nevajadzētu traucēt cilvēkiem pilntiesīgi piedalīties sabiedriskajās norisēs. Tādēļ es šo rezolūciju atbalstīju ar pārliecību. Eiropas Sanībā ir 80 miljoni invalīdu, un viņi joprojām saskarās ar diskrimināciju un dažādiem ierobežojumiem ikdienas dzīvē. Tādēļ domāju, ka mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šos šķēršļus nojaukt. Ārkārtīgi nozīmīgi, ka visas ES dalībvalstis piemēro e, ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī Eiropas saimnības stratēģiju invalīdiem. Šī stratēģija būtu jāiekļauj katras dalībvalsts sociāla politikas ietvarā. Dalībvalstīm ir invalīdu tiesības jāveicina, jādod viņiem iespējas līdztiesīgi piedalīties uh, savas valsts kultūras, politiskajā un sociālajā dzīvē. Paldies, nākamā Kostas kundze. Paldies, priekšsēd. Uh, tiek lēsts, ka Eiropas saimnībā ir ap 80 tūkstoši. Uh, invalīdi. ANO konvencija ar, par uh, personu ar invaliditāti tiesībām vēl nav ratificējušas trīs dalībvalstis, kaut gan tas ir pilnīgais uh, minimums cilvēktiesību un citādā ziņā, eh, kas uz, attiec uz invalidi, invalidu iekļaušanu sabiedrībā. Pat labam reāli invalīdiem vēl nepietīkoša pieeja uh, E, pakalpojumiem un citiem. Citādi ir ierobežot viņa e, dalību sabiedriskās nozīme, e, norisēs. Tādēļ komisijai jādara vairāk, ir arī nepieciešama atsevišķa budžeta līnija šiem mērķiem Un es gribu arī aicināt kultūras, izglītības un sporta komiteju, lai tā sadarbojas ar citām parlamentu komitejām, eh, veicinot eh, invalīdu eh, izglītību un arī, ehm, lai būtu labāka konvencijas īstenošanas uzraudzība. Paldies, nākamā Ivana Maletiča. Paldies priekšsādātājiem. Eiropas Savienībā ir aptuveni 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti, un viņiem būtu jābūt tādām pašām tiesībām kā visiem pārējiem pilsoņiem, tādām pašām iespējām uz darbu un izglītību, un tomēr ikdienā viņi ļoti bieži saskars ar dažādām barjerām. Ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs kompleksi skatītu tās problēmas, ar kurām saskars cilvēki ar invaliditāti, ieskaitot izglītību, veselības aprūpes pakalpojumus, iekļaušanos sabiedrībā, ikdienas aktivitātes ģimenē, un katrā no šīm jomām ir jānosaka konkrēti mērķi, lai mēs varētu arī attiecīgi izmērīt progresu. Sociālā integrācija ir viena no Eiropas Savienības stratēģijas mērķiem, un to nav iespējams sasniegt pašsaprotamā veidā, tad, ja visas institūcijas un dalību valstis neko nedara. Horvātijā ir vairāk nekā 500 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti aktivitāti un viņus īpaši, skā, īpaši smagi ir skārusi krīze un taupības pasākumi. Zināmas uh, uzlabojums ir izdevies panākt, uh, nosakot kvotas uh, nodarbinātības ziņā, bet joprojām ir daudz darāmā, lai uzlabotu viņu dzīves. Rezolūcija aicina veicināt informētību par šo personu situāciju, un tāpēc es to atbalstīju. Liels paldies! Tagad pāriesim pie bāzu skaidrojumiem par rezolūciju par baktērijas ksilēla fastidiozi izraisītas olīvu koku slimības uzliesmojumu. Un pirmā būs uh, Damāto kundze, kas varēs izteikties e FDD grupas vārdā divas minūtes. Jā, liels paldies priekšsādātājiem! Es uh, gribēju paslavēt savas kolēģis par to, ka viņi sagatavoja rezolūciju. Uh, kura gandrīz pilnībā saskan ar komisijas priekšlikumu. Kāda tad ir bijusi mūsu loma. Būtībā jau vienkārši mēs tikai esam apstiprinājuši kompānijas, eh, komisijas piedāvāto tiesību akta priekšlikumu. Nu, ļoti labi. Ir jāatbalsta lauksaimnieki, izpēta un tam līdzīgi, bet uh, Es eh, domāju, ka ir nepieciešams arī ietekmes eh, un iegūmu un izmaksu analīze, un ir jādomā par to, kā šo problēmu novērst ilgtermiņā. Šie pasākumi pilnībā nesaskan ar zinātnisko novērtējumu. Mēs runājam te par eh, potenciāli inficētiem augiem, un tas lielā mērā ir eh, saistīts arī ar eh, farm zāļu izmantošanu lielā mērogā. Ja jūs eh, aizliedzat veselu virkni kū, eh, augu sugu, tāpēc, ka tie potenciāli varētu būt uh, inficēti. Es domāju, ka tam būs ārkārtīgi smagas sociālas un ekonomiskas sekas, un tas uh, varbūt ir vienkārši vieglākais risinājums. Kabineta mm, vadītājs nesenā sanāksmē mēģināja atrast kopēju viedokli ar lauksaimniekiem un vides organizācijām, organizācijām, kas iestājas par bioloģisko daudzveidību, un mēs veidosim eh, kopīgu nostāju, ar kuru iepazīstināsim arī komisiju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu pasākumi, kurus atbalstītu mm, skartā kopiena zinātniskās organizācijas, jo mēs nedrīkstam vienkārši novērst no tā acis un izvairīties no savas atbildības. Liels paldies! Vispirms eh, Paulīčī kungs, jums vārds uz vienu minūti. Paldies priekšsādātājiem! Salento lauksaimnieki ir saskārušies ar šo problēmu ļoti asā veidā. Uh, un mēs nevaram ar to cīnīties. Lauksaimnieki nav vainīgi, viņi ir upuri un viņi zaudē gan daļu no saviem ienākumiem, gan arī identitātes. Solento tie ir simtiem gadu uh, veci olīvkoki, tas ir kā mūsu efeļa tornis Parīzē. Uh, un tāpēc mēs aicinām neiesaistīties šajā vaiprātā, ka skartajās zonās tiek izcirsti visi koki. Ir nepieciešama plašāka rīcība, ir jāizmanto apvāršņu 2020 resursi, lai iegūtu zinātniskus uh, pierādījumus par šo uh, joprojām līdz galam neizpētīto slimību. Komisijai ir jākompensē lauksaimniekiem zaudējumi un ir nepieciešams izmantot visus uh, citus piemos resursus. Paldies, Jāra kunga nav klāt, tāpēc es došu vārdu Notis Marijas kungam uz vienu minūti. Priekšsādātāji, es atbalstīju šo rezolūciju un. Uh, balsoju par to kopā ar citiem kolēģiem, lai risinātu šos uh, katastrofālos uh, rezultātus, ko ir radījusi baktērijas, radījis uh, baktērijas ksilēla fastidioze uzliesmojums. Ir nepieciešams nodrošināt ekonomisko atbalstu olīvu koku audzētājiem, kas kurus ir skāruši, skārusi šī baktērija, ir jāveic uh, augu importa aizliegums no trešajām valstīm, lai mēs varētu apkarot ksilēlas izplatību Eiropā. Un tā ir ārkārtīgi bīstama baktērija, un ja mēs neveiksim steicamus pasākums, tad eh, visiem ražotājiem Grieķijā un vispār visā vidus jūras reģionā būs ļoti būtiskas uh, ekonomiskas problēmas. Mēs atbalstām rezolūciju par ksilēlu un aicinām Eiropas komisiju un dalību valstis nekavējoties īstenot mūsu priekšlikums. Paldies, un pēdējais runātājs būs Pētera kungs. Paldies priekšsādātājiem! Problēmas, ar kuriem saskaras um, Itālijas pā, uh, lauksaimnieki rāda bailes arī uh, viņu kaimiņiem, piemēram, Horvātijas lauksaimniekiem. Es atbalstīšu šo rezolūciju, jo Tajā mēs runājam par smagajām sakām, ar kuriem nākas saskarties uh, lauksaimniekiem. Esmu pateicīgs, ka tika akceptēti mani priekšlikumi par um, veicamajiem preventīvajiem pasākumiem, ieskaitot uh, uh, prevencijas pasākums uh, eh, un nedrīkstētu aizmirst arī kompensāciju. Nepietiekama kompensācija novedīs pie tā, ka uh, pret eh, šo pasākumu īstenošanu būs pretestība, un ja tie netiks veikti, tas var eh, radīt eh, tālāku baktērijas izplatīšanos. Šie pasākumi ir jāīsteno ātri, nodrošinot arī attiecīgo iestāžu un lauksaimnieku komunikāciju. Paldies! Tagad esam beiguši. Mm,